God morgon och välkomna! Labrīt, godātie kolēģi, un sāksim atkal mūsu komitejas sēdi šajā rītā. Desmitais darba kārtības punkts ir pavisam īsa ideju apmaiņa par delegācijas braucienu uz Īslandi Mēs tur eh, aizbraucām 30. septembrī līdz 1. oktobrim. Tā bija delegācija, kurā piedalījās četri kolēģi. Tā bija Bauers kundze, Kornelisens kundze, Selinska kundze un mums Īslandē eh, bija tikšanās ar uh, ar politiskajām grupām un ar dažādu politisko grupu sekretāriem. Es pavisam īsi jūs informēšu par to, kāpēc mēs braucām uz Īslandu un ko mēs tur redzējām un piedzīvojām. Mēs braucām uz Īslandu tāpēc, lai iegūtu papildus zināšanas par likumdošanu, par iniciatīvām un dažādiem projektiem, kuri tiek īstenoti Islandē tieši līdztiesības jautājumu jomā. Mums bija ārkārtīgi daudz diskusijas, mēs tikāmies ar ļoti daudz un dažādiem cilvēkiem, mēs runājām par maternitātes, paternitātes atvaļinājumiem, par vecāku atvaļinājumiem. Uh, jo to brīdi tas bija ārkārtīgi aktuāli, un arī mūsu komiteja vēlas arvien aktīvāku dalību ņemt šajās diskusijās. Protams, mēs runājām arī par ekonomiskās krīzes sekām Īslandē, sekas joprojām ir jūtamas. Vēl bez tam mēs uzzinājām, ka Īslandē ir speciāla parlamentārā komisija, kur strādā tieši un tikai ar krīzes sekām seku efektu izvērtēšanu. Un kā tas ietekmē tieši ar dzimumu saistīts jautājums, piemēram, kā krīze ietekmē sievietes un vīriešus salīdzinoši. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka delegācijas brauciens bija ārkārtīgi interesants, un vēlētos jums pateikt, ka ir preses relīze, ko mēs esam sagatavojuši, ko mēs toreiz sagatavojām, un tas ir jūsu mapītēs. Tur ir īsi uzskaitītas visas tās sēdes, kurās mēs piedalījāmies, un vēlētos varbūt mazliet iziet cauri visām tām eh, sēdēm, kurās mēs piedalījāmies. Mēs eh, tikāmies ar Īslandes valdību, tikāmies ar veselības un sociālo lietu jautājumu ministru, un mūsu vizīte Īslandē notika vienlaicīgi ar Īslandes valdības budžeta priekšlikuma publicēšanu. Līdz ar to laiks un arī diskusijas Islandē bija ļoti turbulenti, jo runa, protams, iet par budžeta apcirpšanu, par līdzekļu apcirpšanu budžetā. Mūs e, lielā mērā priecēja tas, ka pilnīgi visi valdības ministri ir iesaistīti dažādos līdz tiesības projektos, un dažādi projekti ir paredzēti arī 11. gada budžetā. Mēs ieguvām informāciju galvenokārt no valdības puses par Īslandes e, vispārīgo situāciju, bet arī par līdztiesības jautājumiem Īslandē, jo tie ir viena no pri prioritējumiem jautājumiem Īslandē. Mēs piedalījāmies piektā līdztiesības rīcības plāna izstrādē, un ārkārtīgi interesanti bija uzzināt, ka līdztiesība Īslandē ir ļoti augsti prioritēta valdības līmenī. Tātad Īslandes valdībā ir četri ministri, kuri tiešā veidā, tiešā veidā strādā līdztiesību - sociālo lietu ministrs, uh, E, tieslietu ministrs, finanšu ministrs un premjerministrs. Visiem šiem četriem ministriem ir prioritāte līdztiesības jautājumi. Viņu sarakstā prioritāte ir līdztiesības jautājumi. Mēs apmeklējām arī Īslandes parlamentu, tikāmies ar parlamenta priekšsēdi, uh, Tikāmies arī ar līdztiesības jautājumu komisijas prieksēdi, un vairāk no Īslandes parlamenta deputātiem arī strādāja šajā komisijā. Līdz ar to mums bija ļoti plašas diskusijas, un mēs daudz runājām par to, ko Īslandē nozīmē un kā Īslandē darbojas līdztiesība. Mēs e, apmeklējām arī Īslandes līdztiesības institūtu un ieguvām ārkārtīgi daudz informācijas par to, kā institūts strādā. Kā jau es minēju, viss šī informācija ir apkopota gan jūsu mapītēs, gan galvenokārt mūsu sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas mājaslapā. Vēl mēs tikāmies ar vesko organizāciju un vēlētos uzsvērt, ka mēs e, tikāmies ar finanšu kompānijas dibinātāju un, priekšli, un prieksēdi, tātad šis finanšu fonds tika izveidots, lai atbalstītu feministisko ideju īstenošanu Īslandes ekonomikā. Mēs uzklausījām idejas par to, ka Šis fonds ir mēģinājis izveidot eh, savu veidu pretstatu, savu veidu pretstatūti tiem ieņēmumiem, kurus ir ieguvuši citi finanšu institūti. Un ir izrādījies, ka eh, šim fondam ir ārkārtīgi veiksmīga vēsture Īslandē, Un bija ļoti patīkami redzēt, ka šāda veida fonds spēja darboties proti kombinēt ārkārtīgi labu ekonomisko pārvaldību ar dzimumu līdztiesību. Vēl bez tam mēs tikāmies arī ar Stīgamot organizācijas pārstāvjiem. Stīgamot strādā ar izglītošanu dažādos centros, tātad ar izglītošanu tām sievietēm, kuras ir piedzīvojušas seksuālu varmācību un varmācību. Un neskatoties uz to, ka Īslandē līdztiesības jautājumiem ir ļoti būtiska nozīme, neskatoties uz visiem pieliktajiem pūliņiem, joprojām Īslandē ir ļoti aktuāla vardarbība, seksuālā vardarbība un sieviešu pazem pazemošana. Mēs eh, tikāmies arī ar organizāciju, kur sauc Skotes. Šī organizācija ir populāra Īslandē, jo tā ir nākus klajā ar iniciatīvu, ka katru gadu oktobra beigās šī organizācija organizē manifestāciju, lai iestātos par vienādām algām. Un uh, Tieši šajā dienā gandrīz visas Īslandes sievietes nestrādā un eh, iet streika demonstrācijā, jo viņas eh, tiešām vēlas, lai visas sievietes, ne tikai Īslandē, bet arī pasaulē, pelnītu tikpat daudz, cik sieviete, cik vīrieši. Katrā ziņā līdztiesības jautājumi Īslandē ir aktuāli. Vēl bez tam mēs tikāmies arī ar Īslandes un Eiropas Savienības sarunu vedēju. Tātad Īslanda jau ir iesniegusi prasību iestāju Eiropas Savienībā. Tas bija ārkārtīgi īss pārskats par to, ko mēs piedzīvojam Īslandē, un ja ir kāds no deputātiem, kurš vēlētos izteikties vai uzdot jautājumus vai izteikt kādu komentāru par šo delegācijas gadījumu, tad lūdzu. Bilbao kundze. señora presidenta. Eh, yo solo una, una pregunta eh, por un. Paldies, man ir tikai viens jautājums par ziņojumu, ko es pirms pāris gadiem eh, lasīju. Un uh, Ziemeļvalstīs uh, ir uh, daudz interesantu priekšlikumu par uh, dzimumu līdztiesību izskanējuši, bet uh, šis iecerētais projekts uh, par dzimumu līdztiesības īstenošanu ir pretrunā tomēr ar to, ka tik augsts uh, vardarbības līmenis pret sievietēm šai valstīs. Varbūt jūs varētu minēt konkrētu skaitļus, kāds procents ir uh, tiem vardarbības gadījumiem, kas uh, saistīti ar dzīmumu. Bet uh, kā izskaidrot to, ka ir tik liels skaits vardarbības gadījumu ģimenē? Papadopoulos kundze lūdzu. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σας στην Ισλανδία. Πριν... Jā, es domāju, ka šī vizīte tiešām bija ļoti interesanta. Arī mēs pirms pāris gadiem apmeklējām šo valsti Eiropas padomas, uh, sieviešu padomas delegācijas sastāvā. Uh, tur ir uh, šai valstī ir Uh, apmaksāts uh, bērnu kopšanas atvaļinājums vīriešiem, un toreiz tā bija vienīgā valsts Eiropā. Es gribētu zināt, kādu ietekme ir bijusi ekonomikas krīzei, vai šī politika ir mainījusies, vai joprojām tēvi var saņemt apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un uh, kā ekonomiskā krīze ir situāciju ietekmējusi. Jā, jo. Jā. Tātad eh, es mēģināšu diezgan ļoti lakoniski atbildēt uz jūsu interesantajiem jautājumiem. Bilbao kundze, jūsu uzdotais jautājums par to, kāpēc vardarbība ir tik izplatīta un eh, patiesībā arī pieaug. Tātad arī tajās valstīs, kurās ir ļoti labi atrunāti un nostādīti līdztiesības jautājumi, arī tur vardarbība ir izplatīta. Uh, Īslandes gadījumā atbilde, mana atbilde būtu tāda, ka patiesībā mums atbilde netika tādā skaidrā veidā dota par to, kāpēc Īslandē vēl joprojām ir tik plaši izplatīta vardarbība pret sievietēm. Viens iemesls, ko mēs dzirdējām, par ko mēs arī dzirdējām diskusijas, bet, protams, mēs nevaram apgalvot, ka tas ir galvenais iemesls. Tātad viens iemesls, kas parādījās visās diskusijās, ir tāds, ka <clears throat> ģimeņu un sieviešu izglītības līmeņa palielināšanās, tātad sievietes šobrīd vairāk piesaka policijā vardarbības gadījumu. Līdz ar to viss it kā ir viens prāts, ka vardarbības daudzums nepalielinās, bet pieaug to t, policijas paziņojumu, tātad iet, pieteikšanu policijā sūdzības iesniegšana policijā ir palielinājušies. Un agrāk statistiski varbūt šo sūdzību iesniegšanas gadījumu skaits bija mazāks, bet, protams, ka mums ir nepieciešama papildus dati, mums ir nepieciešams izvērtīt, kādi tad ir tie faktori, kas ir šā fenomena pamatā. Papadopulis kundze par ekonomisko krīzi un par to, kā tā ir ietekmējusi uh, paternitātes atvaļinājumu atmaksāšanu. Īslandē mums pastāstīja, ka ņemot vērā to, ka krīze Īslanda ir skārus tik smagi un ka budžets ir mainīts, tad valdība 11. gada budžeta projektā ir iekļāvusi domu par paternitātes atvaļinājumu atmaksas saglabāšanu, bet Tā kā budžets visu laiku samazinās, tad eh, doma ir samazināt to mēnešu skaitu, kas ir vecāku atvaļinājumam kopā. Ja es tagad pareizi atceros, tad doma bija samazināt, apcirpt vecāku atvaļinājumu, tātad mātes un tēva kopā par diviem mēnešiem, un tad tēvs un māte paši sadala, kā viņi grib šo laiku dalīt savā starpā. Ja vairāk jautājumu nav, tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir sekojoši. Mums ir vesela virkne elektroniski balsojamu dokumentu. Pirmais, 11. punkts ES stratēģija Roma integrācijai. Jau vakar mums bija diskusija ar Jarokas kungu un atbildīgā komiteja ir Libe komiteja. Jarokas kundze ir mūsu referente, un Jarokas kundze ir nākus klajā ar priekšlikumu, lai mēs pieņemtu grozījumus. Tātad mēs tikai sagatavojam grozījumus, un tad tie tiek eh, integrēti Libe komitejas uh, dokumentā. Jarokas kundze vārds jums. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Vakar mēs šo ziņojumu apspriedām. Paldies arī par jūsu ieguldījumu. Eh, Kornelisons kundze man iesniedz ļoti labu priekšlikumu par pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, un es to attiecināju uz visu ziņojumu, un eh, esmu gatava šādu grozījumu pieņemt Eh, šodienas balsošanas sarakstā ir iekļauti tie paši punkti, kas bija vakar darba dokumentā iekļauti, kad mēs apspriedām šo jautājumu, un es eh, aicinātu atbalstīt eh, šos grozījumus, lai šeit būtu tāds lielāks uzsvars arī uz uh, dzimumu līdztiesības jautājumiem un strādājot pie Eiropas Romu stratēģijas, mēs nedrīkstam aizmirst arī, ka šī stratēģija ir cieši saistīta arī ar mūsu komitejas uh, pamatu uzdevumu, un es aicinu jūs atbalstīt šos priekšlikumus. Paldies! Paldies, Ierokas kundzei! Un eh, tagad mans jautājums būtu tāds, varbūt mēs varam balsot par visiem grozījumiem kopumā, blokā. Vai ir kāds, kurš būtu pret šādu ideju? Tātad balsojam par visiem grozījumiem blokā. Intes. Izskatās, ka nē. Tādā gadījumā mēs balsojam par 3, 4, 5, 6, 7, 1 un 2 par visiem grozījumiem kopā. Ar roku pacelšanu lūdzu par pret, atturas, pieņemts. Apsveicu Rokas kundzi un paldies jums! Un nestā... Nākamais eh, darba kārtības punkts ir ciešāka sadarbības īstenošana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā. Atbildīgā komiteja ir tieslietu komiteja, un um, šis jautājums ir pieaudzis savā nozīmībā, jo 14 dalību valsts sākumā ierosināja šo ideju, un pēc tam to skaits ir pieaudzis. Doma ir sekojoša - atvieglot laulātajiem kuri nāk no dažādām nācijām. Tātad izveidot tādu tiesisko aktu kopumu, kas būtu labāks un kas ļautu laulībā iesaistītajām pusēm izvēlēties to tiesvedību, kas viņām nāktu par labu, un lai abas puses tiktu informētas par to, kura tiesvedība tiek izvēlēta. Nīblers kundze ir atbildīgā atzinuma sagatavotāja, un eh, man ir ļoti žēl, bet man ir jāpaziņo visiem, ka Nīblers kundze šobrīd ir iesprūdusi Minhenes lidostā, jo tur ir tik bieza sniega sēga, ka viņa jau vakardien eh, iestrēga sniegā, līdz ar to Nīblers kundze nevar šobrīd sniegt komentārus par savu atzinumu. Taču Nīblers kundze darīja man zinām, ka mēs varam balsot par šo atzinumu. Jo līdz ar to, ja kolēģiem jautājumu nav, tad es vēlētos tiešām nodot šo jautājumu balsošanai. Tātad balsojam par atzinumu. Par ciešāku sadarbības īstenošanu laulības šķiršanai. Izskatās, ka neviens neiebilst un arī nekomendēs, tad pārējām pie balsošanas. Sākam balsot. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 14. atkrīt, 15. grozījums par pret pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret, atturs, pieņemts. 6 par, pret, atturs, pieņemts. 7 par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts. Devītais atkrīt. Desmitais par pret atturas pieņemts. Nē. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsu. Amendment 10. Yes. Desmitais grozījums. Elektroniski balsojam. Visi nobalsojuši. Voted, vote Beidzam balsot. Tā tad 11 par 11 pret. Noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. ir atsaukts pāriem pie 3. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Everyone. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 nobalsojuši 20 pār 2 atturējušies, neviens nebija pret. Atzinums pieņemts un apsveicu Nīblers kundzes, mi, Nīblers kundze Minhenē sniegā. E Tātad, mēs esam nolēmuši mainīt darba kārtību, to mēs nolēmām jau vakar. Līdz ar to 13. gad, 13. un 14. 13. ir atsaukts, 14. 15. ir pacelt uz nākamo darba kārtības, nā, nākamo komitejas sēdu un pārējiem pie 16. punkta. Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā ES. Atbildīgā komiteja ir ENVI un NV atbildīgā referente ir Edīte Estrella. Mūsu atzinuma sagatavotāja no FEM puses ir Gijom kundze, un eh, nolūks mūsu atzinuma sagatavošanai šajā jautājumā bija tieši tāds, lai runātu par veselības atšķirībām starp sievieti un vīrieti un starp dažādām sociālajām klasēm. Pirms mēs sākam balsot, es vēlētos dot vārdu Gijomas kundzei, lūdzu. Un intahē, men... Eh, hmm, Gijomas kundze nav ieradusies, bet pietikainen kundze vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, ma, uh, Madam President. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms vēlētos pateikties kolēģei Silvijai Gijomai par ļoti veiksmīgi sagatavoto atzinumu, un es gribētu sniegt skaidrojumu par uh, tautas partijas nostāju. 52. un 83. gadījumā šeit ir dalīts balsojums un uh, ir noteikts balsojums pret abortu eh, jautājumu dēļ. Es pati balsošu par piekļuvi eh, kontracepcijas līdzekļiem un eh, reproduktīvās veselības nodrošināšanai. Šeit ir grozījumi 52, 83, 85, 96. 96,98. Es pati nebalsošu tā kā to prasa tautas partijas grupa, es balsošu par. Es tikai gribēju izskaidrot, ka mums ir atšķirīga nostājas šajā jautājumā. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Strelas kundzei, lūdzu. Muito obrigada, senhora Presidente. Nós debatemos ontem o. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vakar mēs diskutējām par vides komitejas uh, ziņojumu projektu. Bija ļoti aktīvas debatas, bija daudz kolēģi uzstājās, un šīs debatas tiešām bija ļoti interesantas. Uh, tika izteikti iet teikumi, kas bagātinās manu ziņojumu projektu. Termiņš grozījumu iesniegšanai beidzas 10. datumā, un tā kā ir uh, runa par Gijomas kundzes atzinumu, tas mūs tiešām ļoti interesē. Un Mm, visi šie priekšlikumi ir ļoti adekvāti uh, runājot par mūsu komitejas pilnvarām, jo mēs tiešām liekam akcentu uz uh, dzimumu vienlīdzību veselības aprūpas jomā. Vakar mums notika debates uh, ar vides komitejas ēnu referent, referentiem Un no mediķa viedokļa šeit ir izteikti ļoti interesanti priekšlikumi, kas papildina ziņojumu. Un šādi mēs varēsim identificēt nevienlīdzību šā jomā, kas joprojām pastāv starp vīriešiem un sievietēm. It īpaši runājot par medicīnas, par veselības aprūpes piekļuvi pieejamību. Tāpat eh, jākonstatē, ka dzīves ilgums ir atšķirīgs. Eh, vidējais sieviešu dzīves ilgums ir garāks nekā vīriešiem, kaut arī šajā gadījumā ir ievērojams ja atšķirības starp dalību valstīm. Mēs esam konstatējuši, ka arī zāles m, mm, atšķirīgi iedarbojas uz vīriešiem un sievietēm un uh, ņemot vērā iepriekšējo runātāju teikto, es gribētu aicināt komiteju balsot par tiem grozījumiem, kur runa par reproduktīvo veselību, jo arī šeit ir konstatējamas bioloģiskas, anatomiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Un tādēļ ir ļoti svarīgi balsot par šiem jautājumiem un to atzīt arī mūsu komitejā. Un tādēļ es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus runājot par reproduktīvo veselību sievietēm. Paldies! Paldies Estrels kundzei! Mrs. Gijom. Gijoms kundze, lūdzu. Jā, es atvainojos priekšsēdētājs kundz par aizkavēšanos, bet man jāpiedalās trīs komiteju sēdēs vienlaicīgi, kas notiek vienā dienā, vienā laikā, un man, es aizkavējos balsojot par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, jo tas arī man šķita ļoti svarīgs jautājums, un, un tādēļ es aizkavējos un arī aizmirsu balsošanas karti. Runājot par uh, šo ziņojumu, par ko mēs balsojam šodien, es gribētu pateikties kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumu, jo šeit uh, bija jūtama arī tāda viedokļu tuvināšanās, runājot par to, ka ir atšķirības veselības aprūpas jomā starp vīriešiem un sievietēm, un es domāju, ka uh, mēs daudzos jautājumos uh, varam uh, rast uh, viedokļu tuvināšanos, varbūt pilnīgi ne visos jautājumos, bet lielā daļā jautājumu, un es ceru, ka jūs balstojot atbalstīsiet šo atzinumu un dosim tā mēs ieguldījumu darbā pie kopīgā ziņojuma. Paldies! Tak, Paldies Gijoms kundzei, un tagad dod vārdu Lulings kundzei, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, eh, nu pat iepazinos ar kompromisa grozījumiem. Un šeit, piemēram, ir pirmais kompromisa grozījums. Es zinu, ka ir jācenšas rast kompromisu, jāņem viedo, dažādi viedokļi vērā, bet šis kompromiss grozījums ir vispār nesaprotams, to nevar saprast. Un es nedomāju, ka, nevar, nedomāju, ka var pieņemt tādu kompromisu grozījumu, ko nevar saprast. Tālāk sestais kompromisu grozījums. Un šeit ir teikts tā angļu versijā, ka dalība valstis un Eiropas Savienība uh, nodrošina sieviešu un reproduktīvo veselību un ņem vērā māšu mirstību un nodrošina uh, drošus abortus uh, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Kā tad mēs to varam nodrošināt? Tā taču nav mūsu kompetence ārpus Eiropas Savienības. Tak, Mrs. Luling. Paldies Lulings kundzei. Garcia Peres kundze. Mm, yo creo que siendo conscientes. Es domāju, ka Ņemot vērā mūsu kompetences līmeni Eiropas Savienībā, mēs varam veidot savas veselības aprūpas sistēmas, lai seksuālā un reproduktīvā veselība būt, veselības aprūpa būtu pieejama visiem. Bet arī intensīva sadarbība ar citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, arī tur mēs varam runāt par reproduktīvo un seksuālo veselību. Ārpus Eiropas Savienības miljoniem sieviešu um, apdraud savu veselību un dzīvi, dzīvību, jo nav pieejami medicīniskie pakalpojumi, kas garantētu veselību. Tāpēc uh, mūsu sadarbības politikas jomā mums ir jāgarantē šīs lietas. Ir vairāki projekti, kas ir uzsākti uh, pateicoties sadarbības eh, projektiem, medicīniskas organizācijas tās ir, un tāpēc mēs varam turpināt darbu. Pietikainens kundze lūdzu. Varbūt tikai tehnisks jautājums. Tūkstošgadus attīstības plānos Eiropas Savienība ir apņēmusies eh, rūpot, rūpēties par seksuālās un reproduktīvās veselības mērķiem, un tāpēc Eiropas Savienības eh, valstīm vajadzētu sadarbību izmantot šajā jomā. Paldies! Oh, Mrs. Thompson. Thompsons kundze. That, that we also participated in the mums jāsadarbojas arī apvienoto nāciju stratēģijā, samazinot uh, mirstības līmeni e, piedzimšanas brīdī. Paldies, Tomsens kundzei, Sinklērs kundze. Thank you, eh, madam. Paldies, priekšādātā. Te jau pieminēja, kā to var izvērst ārpus Eiropas Savienību. Lisabonas e, līgums jau īrajā ir. Ja ir apsolījis, ka netiks pieļaut abu, aborti. Jūs tātad izsakāt solījumus. Ja mēs to nevaram izpildīt, tad tas mums ir jāatsakās no tā. Paldies, Pietikainens kundze, un pēc tam Lulings kundze vēlreiz. Um, Paldies, priekšēdētāji. Es tikai gribētu pieskārties vēlreiz kādam jautājumam. Tas ir sastais kompromiss, kuram jau pieminēja šeit. Tautas partijas grupa eh, lūdz eh, dalīto balsojumu, lai mēs varam balsot par pirmo daļu. Un tālāk uh, varam izteikt dažādas viedokļas par otro daļu, būtu vairāk negatīva attieksme. Tāpēc es gribu zināt, vai ir iespējams sadalīt šo kompromisu. Es to uh, vaicāju priekšsādātājiem kolēģiem. Pirmā reakcija bija tāda, ka dalījums nav iespējams, bet es gribu savas grupas vārdā piedāvāt to variantu. Tack och innan jag ger ordet till Mrs Lulling så vill jag bara förtydliga att Es paskaidrošu, ka saskaņā ar 116, saskaņā ar 116. pantu, kas skār principus attiecībā uz balsošanu, nav iespējams dalītais balsojums, kad, kad mēs balsojam par kompromisiem. Es tikai vēlējos jūs par to informēt, un tagad dod vārdu Lulings kundzei. Jā, es saprotu, ka mūsu attīstības politikas ietvaros mums vajadzētu rosināt un mudināt valstis ārpus Eiropas Savienības robežām to darīt, kas te rakstīts. Bet kompromiss tekstā ir teikts un angliski, un es saprotu angliski. Uh, uzskata, ka Eiropai un dalību valstīm ir jānodrošina iespēja drošu abortu veikšanai Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Mēs nevaram nodrošināt ārpus Eiropas Savienības. Mums nav tādas kompetences. Mēs varam rosināt, mudināt, īstenot šādu politiku, bet mēs ne, ne, to nevaram nodrošināt. Paldies! Mēs varam balsot pret, protams, bet jūs gribat saglabāt to tekstu, ka mums tas būtu jādara. Yes, vote, will... Jā, mēs varam balsot, bet vispirms došu vārdu Šimanska kungam. No, tak, ja myślę, że emocje nie powinny nas y, oddzielać. Es nedomāju gan, ka mums vajadzētu aizrauties ar emocijām. Ir, šeit ir zināma loģika. Mums ir juridisks un geogrāfisks ietvars, kuru mēs nevaram pārsniegt. Mēs runājam par visu pasauli, un es piekrītu Lolingas kundzei dalību valstis Eh, dalība valstis nevar uzstiept šādus noteikumus citur pasaulē, un mūsu kompromiss ir vērsts uz to, lai mums būtu tāds formulējums, lai lielais vairums varētu to pieņemt, un man liekas, ka šis formulējums nav kompromiss. Tautas partija nebalsos par, bet šis ir bet šis ir pilnīgi pretrunīgs un strīdīgs formulējums par tādu ļoti svarīgu jautājumu kā veselība. Manā valstī Polija likums ir pilnīgi skaidrs par abortu jautājumiem. Konstitucionālajai ti tiesa ir izdevusi spriedumu par šo uh, jautājumu. Eiropas Savienībai būtu jāievēro tas, ka dažas valstis pārakstoties e, pie līguma, ir saglabājušas iebildes, un viņas ir uzstājušas uz savu jurisdikciju, uz savu likumdošanu. Juridiskie noteikumi, kas prasīs dalību valstīm rīkoties pretēji savai likumdošanai, tas nesaskan ne ar toleranci, ne ar kompromisu. Es cienu citus viedokļus, bet šīs, eh, šis kompromiss nav labs. Pirms es dodu vārdu Estrēlas kundzei, kur ir pēdējā, kura sniegs viedokli par to, pirms mēs balsojam. Es vēlētos pateikt, ka mēs balsojam par kompromisiem. Ja nobalsosim pret, tad balsosim par katru grozījumu priekšlikumu atsevišķi. Tātad. Mēs balsojam, bet vispirms Estrēlas kundzei vārds, jo jūs esat atbildīgā Envi komitejā. Lūdzu, Estrēlas kundze. Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que é importante clarificar alguns pontos. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka šis tas te ir jāpaskaidro. Šī sestā grozījuma saturs ir jau apstiprināts citos Eiropas parlamenta dokumentos. Protams, tas nepieprasa, lai dalību valstis mainītu savu likumdošanu. Tas, šī ir rekomendācija es dalību valstīm, un es atgādinu, ka pēdējos gados dažkārt rekomendācijas e, nevienmēr ir apstiprināts, viņas reizēm tiek apstiprināts parlamentā. Otrkārt, Mums ir atbildība pret trešajām valstīm. Nevien, lai sniegtu atbalstu attīstībai, bet arī tāpēc, ka mēs e, strādājam pie apvienoto nāciju vadlīnijām. Tādēļ mēs piedalāmies šajās sarunās, un vairāk kolēģi jau šeit sacīja, ka tas veido daļu arī no tūkstošgadus plāniem, mērķiem, kurus mēs atbalstām, par kur mēs vienojušies esam un kurus mēs esam apņēmušies pildīt. Mēs gribam nosargāt sieviešu veselību, mm, ta, dzemdību laikā mēs cīnāmies pret zīdaiņu mirstību un pret mātes uh, mirstību. Uh, dzemdībās. Tāpēc seksuālā un reproduktīvā veselība atbilst tūkstošgadus plāniem. Paldies, Estrēlas kundzei, pietikainens kundz īsi vienu vārdiņu. To... Es gribu runāt par šiem te ju, uh, mutisku grozējumu. Jā, ja mēs teiktu provide within the EU,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 Ja jums ir iebildes, tad mēs nevaram pieņemt mutisko grozījumu. Sestais kompromiss bez. We can't. Please, please, please. Lūdzu, mums ir iebilde, tāpēc mēs nevaram balsot par mutisku ko grozim, tāds ir noteikums, tātad balsosim par sesto kompromisu. Par. Pret. Atturus. Pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturis pieņemts. Un tagad grozījam 24. pēc kārtas. 33. grozījums. Kurš par? Par 33. pret atturs pieņemts. 34. atkrīt. 38 par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 42 par pret. Jāpārbauda. 42. balsosim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmit nobalsoja pret un deviņi par. 47. par. Pret. Autors pieņemts. 48. par. Pret. Autors pieņemts. 48. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 11 par, 11 pret. 49 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 51 par pret atturas pieņemts. 52. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 56. par pret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 66. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 68. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. atkrīt, 70. atkrīt. Papildus mēs varam balsot par 70. Par kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 75. par pret atturas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 Identical. Yes. yes. So we... Balsosim par 79. un 89. par pret atturas pieņemts. 95. Tas arī ir identisks, tāpēc mēs ņemam grozījumu 85. 80. atkrīt, tāpēc mēs varam ņemt 85. par, pret, atturas, noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt 85. Sākam balsot. The vote is You didn't. No. The vote is closed. It's rejected. Noraidīts 15 pret. 87. par pret atturas pieņemts. 88 par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas pieņemts pieņemts. 92. par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, pieņemts. 96. un 99. par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, atturas, pieņemts. 4. par, pret, atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par se, pret atturas. Laikam jāpārbauda. Sākam balsot par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas. Domāju, ka mums jāpārbauda. 14. grozījums. Sākam balsot. 14. 14. 14. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. pār atkrīt. 17. kas par pret atturas pieņemts. 18. pār pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 19. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. par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 Un tagad mēs varam balsot galīgajā variantā. Sākam balsot. Beidzam balsošanu. Pieņemts 14 pār 6 pret, 2 ir atturējušies. Apsveicu Gijomu skundzi.